stiept godam. Tagad vēlējos uh, pievērsties mūsu darba kārtībai. 17. decembra sanāksmes protokols visiem ir ticis izdalīts. Vai kāds kolēģis vēlētos izteikties? Nē, līdz ar to esam pieņemuši šo protokolu versiju.